ir līdzdalības, ka e, tie neredz nepieciešamību šo jautājumu e, šodien arī tiek ļaut darba kārtībā. Tas ir mans paziņojums, lūdzu, Lamberts kungs. Paldies par jūsu skaidrojumu, un priekšsēdētāja kungs, acīm redzot, ir daudz mm, cilvēku, kas nevēlas diskutēt situāciju Dānijā. Es domāju, ka tas ir ticamības jautājums Eiropas Savienībai un arī šai uh, institūcijai valsts, uz valsts, pret valstīm izturēties vienlīdzīgā veidā. Vakar mēs ilgu laiku un pamatotu veltījām situācijai Polijā. Tāpat arī pagātnē liels un pamatots laiks ir bijis veltīts situācijai Ungārijā. Situācija attīstās Dānijā tādā veidā, kā man liekas, ka mums par to būtu jādiskutē. Mēs Līva komitejā esam izmantojuši iespēju diskutēt par to pirms iespējams diskusijām plenārsēdē, un es konstatēju, ka pilsonisko brīvību at, komitejas atbildīgie izmanto laika faktoru, un šādā veidā mēs redzam, ka pasākums varētu būt bijis, noteikumi būtu varējuši pieņemti Dānijas parlamentā. Un es uzsveru un es lūdzu jūs, kā priekšsēdētāji, jūs sakat, ka jūs kontaktējāties ar politisko grupu atbildīgajiem. Es lūdzu likt uz balsošanu, jo es redzu, ka iekšēnā politiskajās grupās ne visi piekrīt tam atlikt šīs diskusijas uz vēlāku laiku, un es domāju, ka labākais veids, kā pieņemt lēmumu, ir tieši tagad balsot par to, vai iekļauta darba kārtībā jautājumu par situāciju Dānijā šajā sesijā. Uh, un šo priekšlikumu uh, uh, balsot ar personālu balsojumu, un tad mēs redzēsim, ja mēs zaudēsim, zaudēsim, un ja uh, uzvarēsim, tad iekļausim šo jautājumu darba kārtībā. Cimers kundze, lūdzu. Oh, Herr Präsident, ich unterstütze. Priekšsētāja kungs, es atbalstu Lamberts kunga lūgumu uh, ļoti izteikti, un man jāsaka, es esmu ļoti um, izbrīnīta un satraukta priekšstādātāja konference zaļo priekšlikumu, kas tika uh, konferencē izvirzīts uh, par to, ka šajā plenārsēdē tiks skatīts minētais jautājums. Daži mm, priekšsēdētāji, um, daži frakcija priekšstādātāji izvirzīja noteikumu, ka Lība komiteja uh, pirmdien uh, sēdē to skata, taču uh, vienmēr bija skaidrs, ka šis lūgums. Uh, ir spēkā par to, ka šajā plenāra sesijā tiek par to diskutēts, ja Liba komiteja nenotur sēdi vai netiek Liba koordinātori. Un tādēļ man liekas, ka vajadzētu šeit balsot, vajadzētu redzēt, kāda ir spēka attiecība, un es gribētu vēlreiz teikt, ka šis politiskais kodols atteikties šonedēļ tikties un tieši tagad diskutēt, uh, ir saistīts acīm redzot ar to, ka nav signāla no, nevajadzētu no šī, signā, no šī parlamenta raidīt signālu pirms lēmuma pirņemšanas Dānijas parlamentā, un tas arī ir ļoti skaidrs signāls, un tas ir izšķirīgs punkts. Paldies! Paldies, Intfeldes kundze! Paldies, priekšsēd! Mana grupa piekrīt, ka ir ļoti svarīgi diskutēt šo jautājumu pretēji Lamberta kungu teiktam un man teica, ka pat Dānijas valdība ļoti labprāt vēl šeit ierasties un ar Eiropas parlamentu diskutēt šo jautājumu. Viņi pat bija gatavi šonadēļ ierasties. Jā, tas ir svarīgi, to debatēt pirms uh, ir balsojums Dānijas parlamentā, bet es domāju, ka tas ir nedaudz samākslots tagad spiest uz debatu šeit šonadēļ panenā sēdē. Ir iespēja, būs iespēja pirmdien, būs vēl viena lības sanāksme, un es uh, lūgtu jūs priekšsēdē vēlreiz Lībes priekšsēdu un koordinators kontaktēt un lūgt viņus vēlreiz e, iz, e, apsvērt šo jautājumu un to iekļaut pirmdienas darba kārtībā. Paldies, Weberkungs. Priek, priekšsēžkungs, es jau pirmdien darba kārtības pieņemšanas brīdī EPP pozīciju izklāstīju, tagad ir jauna situācija. Eksperti parlamentā, Lībe koordinatori, politisko grupu grupu nosauktie šiem jautājumiem ir apspriedušies un e, atzinuši, ka nav steidzami jāskat šis jautājums. Es domāju, ka arī zaļiem vienkārši būtu jārespektē, ka eksperti pie mums parlamentā nesaskata šeit steidzamību. Mums ir pavisam normālas sēdes, kas tagad mūs gaida. E, Lība komitejas sanāksme, Dānijas valdība ir Eh, sacījusi, ka tā labprāt ieradīsies eh, uz debatēm, tad es domāju, ka mums kolēģiem vienkārši jāuztic, ka viņi darīs šo darbu. Un es gribētu vēlreiz sacīt, ka eh, šeit ir runa par to, ka politiskā patvēruma lūdzēja jiem būtu tas pašas tiesības kā dāņiem, nevairāk, nec mazāk. Uh, ka nav tiesības uz darbu. Un likumdošanas jautājumā Eiropā tēlojam uh, eh, virs parlamentu un uh, šeit ideoloģiski gribam pamācīt visus, uh, kas zaļās ideoloģijas garā, tad mēs Eiropas uh, projektu tam nodaram kaitējumu. Man politiskā grupa respektē Dānijas parlamenta darbu. Tā, paldies, dāmas un kungi. Man tagad ir vēl Vistīzen kunga un Gerēra Salom kunga E, e, lūgumi runāt, un tad mums būs jāpieņem lēmums Vistīzen kundze. Kungs. Jā, jāsaka, ka um, nav nepieciešama uh, tāda uzspiesta Eiropas parlamenta varas um, demonstrēšana, ja mēs diskutētu par um, Dānijas uh, likumdošanas uh, procesu. Jāievēro arī tas, ka Dānijas uh, valdība ir ļoti skaidri uh, teikusi, kāda ir procedūra, un uh, lemt varētu uh, komisija vai arī Timermans kungs. Uh, un jāsaka, ka šis priekšlikums Dānijas parlamentā pat vēl nav pieņemts, ir plānots tikai pirmais lasījums un priekšlikums ir akceptēts, arī citas partijas var aizvien vēl iesniegt priekšlikums, sociāldemokrāti un tautas partija Dānijā un citas frakcijas uh, to uh, atbalsta, vajadzētu respektēt nacionālo demokrātiju šeit uh, Eiropas parlamentā un jau nevis lemt, vai tas ir labi vai uh, slikti. Paldies tagad, Garēro kungs. Paldies, priekšsēd. Mana politiskā grupa grib pieturēties pie priekšsēžu konferences lēmumu un koordinatoru vairākumiem lēmumu Liba komitejā Viņi gribēja par to runāt pirms dis diskusijas plenārsēdē, par visiem argumentiem, es ne visiem tiem varu piekrist, kas te izskanēja. Personīgi es uzskatu, ka situācija Dānijā ir pelnījusi to, ka šeit parlaments padziļināti tai pievērstos. Šī debata nedrīkst būt spontāna, tai ir jābūt. Uh, visaptverošai, plašai, vispirms Liba komiteja un pēc tam parlamentu plenāru sēdē. Paldies, Gerēro kungs. Dāmas un kungi, es domāju, ka šaubu nav. Mēs sapratām, kādi ir viedokļi parlamentā. Lamberta kungs vēlas balsojumu. Vai šodien vai rīt plenārsēdē šis jautājums tiek iekļauts? Infeldes kundze piedāvāja, ka Libija komiteja nākamās nedēļas pirmdienā vispirms vēlreiz pievērstos šim jautājumam. Tādi ir šie divi ierosinājumi atšķirīgie. Es domāju, ka šeit parlamentā ir diezgan plašs vairākums Infeltas kundzes ierosinājumu, tos tas ir redzams. Es zinu, Lambert kungs, jūs tam nepiekrītat, bet man par to šaubu nebija, bet no nu, priekšsēžu uzdevums bija raudzīties, kāds ir vairākums plenāra sēdē. Pirms balsosim par to. Vispirms balsosim par Infeldas kundas ierosinājumu. Golniš kungs par procedūru vēlējos ko sacīt. Lūdzu, Golniš kungs. Paldies, priekšstādātāj kungs. Es 152. 154. reglamentu pantu. Uh, uh, uz tiem gribu atsaukties. Uh, nu, nebūtu uzreiz iespējams par to runāt. 152. pants mūsu reglamentā ir ļoti skaidrs darba kārtība sesijā, tiek pieņemta sesijas sākumā. Un tā tas ir, ka ir iespējas mainīt to 154. panta ietvaros, proti steidzamības uh, gadījumos. Un šis steidzamības jautājums to pirmkārt jā. Uh, uh, piesaka priekšsēdētājiem, un tad jātiek iztulkotam visās oficiālajās valodās, un diskutēt var uh, par to tikai tad, tajā sēdē, kas ir pēc tās sēdes, kurā ir pieteikts šis jautājums. Un uh, tāda bija uh, šī procedūra, un par tā procedūru, par ko mēs runājam tagad, tā ir pretrunā ar mūsu reglamentu. Paldies par jūsu uzmanību! Golniša kungs, jūs ļoti rūpīgi lasat mūsu reglamentu, bet to ne, neizprotat. Situācija ir nepārprotam, prezidents var piedāvāt darba kārtības grozījums. Šādas ir priekšsēža tiesības. Tātad priekšsēdis var ierosināt spontāns darba kārtības grozījumus, un tieši tādēļ es vakariem politiskās grupas lūdzu mani informēt kāds ir politisko grupu viedoklis šajā temā. Šajā konsultācijā izrādījās nepārprotams vairākums, kas te arī parādījās, kas neatbalsta e, šīs dienas darbkārtības spontānu grozīšanu. Tieši tādēļ es to arī nepiedāvāju līdz šim. Cits jautājums ir, vai šī parlamenta deputāts var ierosināt plēnārs sēdē balsojam par to, ka komiteja pievērsto šim jautājumam. Tas ir Infeldes kundzes piedājums, to es varu bez problēmām pieļaut, tas ir arī plašāks. Tādēļ es tagad piedāvāju eh, balsot par Infeldes kundzes ierosinājumu. Priekšstādākungs, um, tas ir priekšlikums, kur izskatījām priekšstādātāju konferencē. Es gribētu, lai mēs par to balsojam, lai jūs ierosinat balsot par to, vai mēs skatām šo jautājumu plenārsēdē, un ja tas ir noraidīts, tad uh, balsosim par uh, Intfeldes kundzes priekšlikumu lai, par to, ka Lība komiteja par šo jautājumu diskutētu nākam pirmdien. Lambert kungs, es saprotu jūsu nostāju, bet man ir cits viedoklis. Ja plenārs sēdē ir iesniegts ierosinājums, tad pirms plenārs sēdi pievērš jautājumam, vispirms tas būtu darāms komitejam, un vispirms ir jārīko balsojums par to, ja, par, ja tam nebūs vairākums, bet vairākums uzskata, ka mums jābalso tagad par faktu, ka mēs debatējam šeit uzreiz, bez komitejas, tā es likšu balsot par to, tas ir skaidrs, bet vispirms bal, likšu balsot par Infeldes kundzes ierosinājumu, tas ir plašāks, prot, e, e, Libe komiteja tiek aicināta nākamnedēļ pirmdien vēlreiz šim jautājumam pievērsties. Kas ir par šo Infeldas kundzes ierosinājumu? Lūdzu, paceliet rokas. Kas ir pret to? Kas atturas? Labi, pārbaudam elektroniski lūdzu. Par Infeldas uh, e, piedāvājumu. Balsojiet jā, pret, balsojiet nē, pārie atturas. Par Pilsoniskās brīvības komitejas jautājumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Skaidrs. Paldies, un tagad pievēršamies darba kārtības punktam pārdomas un komisijas paziņojumu Eh, par Nīderlandes prezidentūras darba programmu un došu vārdu uh, Nīderlandes karalistes premjerministram Markam Rutem. Lūdzu, jums vārdu.